šajos sektoros. Un uh, iespējams, uh, mums uh, ir labāk jāsaturizē uh, programmas resursi. Tad uh, pastāv problēmas uh, augļu un dārzeņu sektorā. Mēs panācām vienošanās ar uh, komisiju un padomi trialogā uh, 2013. gada budžetam. Un tad mēs uh, tātad uh, palielinājām padomes uh, budžetu salīdzinoši ar komisijas uh, noteikto nu, līmeni un tika eh, pieminēts, ka ir jāatbalsta sektors eh, ar um, ražotāju organizācijām. Un mēs joprojām gaidām konkrētus priekšlikumus no komisijas puses attiecībā uz to, kā viņi izmantos šo naudas summu šādam mērķim. Vēlētos gūt atbildes uz šo jautājumu. Protams, ka mums arī jāskatās, vai sektoram ir nepieciešama īpaša uzmanība 2013. gadā, bet uh, Uzskatu, ka ir svarīgi gūt atbildes attiecībā uz šī gada budžetu, tāpēc, ka mēs joprojām uh, gaidām uh, šo informāciju no komisijas. Un pēdējā lieta - pilotprojekti. Iepriekšējā komitejas uh, sēdē es uzsvēru, ka vēlos uh, ierosināt plašus projektus, tā, tādus projektus, kurus atbalsta daudz grupas. Tomēr no sākuma man ir jāsaka, Es vēlos uh, lūgt, uh, jūs ievērot klusumu, jo es cenšos runāt ātri, bet man ir pašai arī sevi jādzird. Paldies! Pilotprojektu gadījumā, pirms mēs koncentrējamies uz jauniem pilotprojektiem, es uzskatu, ka uh, šis parlaments ir diezgan lielā mērā kritizējis iepriekšējos pilotprojektus par to, ka tie netika īstenoti. Un tie bija tādi pilotprojekti, kas bija ļoti svarīgi šai komitējai kā piemēram tātad, tātad, pēļņas observatorija, un šis jautājums joprojām nav atrisināts. Mēs vēlējāmies, lai notiktu apmaiņa ar paraugu prasi, praksi. Tomēr šie palīdzību projekti nav tikuši īstenot, un līdz ar to es vēlētos zināt iemeslus, kāpēc tas tā ir noticis, un es vēlētos uzsvērt komisijai, ka tās joprojām mums ir prioritātes. attiecībā uz jautājumu par spekulācijām un tātad, eh, eh, lauksainicības eh, jomas nedrošību. Tas, par ko mēs balsojām, nav ticis īstenots. Un es vēlētos ar jūsu atbalstu ierosināt pilotprojektus, kuros mēs informējam lauksaimniekus labāk par to, kā reaģēt uz šo nedrošību, kas ir tirgū var, tirzē, var kritizēt eh, šo nedrošību, bet tā eh, ir fakts un tā turpināsies. Un varbūt mums vajadzētu labāk informēt lauksaimnieks par to, kā uz to reaģēt. Un tos neizvērst par ekonomiskām diskusijām, bet drīzāk par praktiskām. Un, ja kolēģi piekrīt, to būtu interesanti iekļaut nākotnes eh, pilota projektos. Un es tagad ceru uzklausīt komisijas atbildes. Tomēr šķiet, ka laika vairs nav. Paldies! Tagad vārds Džordžam Lajanam. Izteikšos pavisam īsi. Vēlējos tikai atbilst, atbalstīt Esteras pieeju budžetam, atbalstīt viņas viedokli. Mums ir jābūt ļoti atbildīgiem, jāatzīst, ka pastāv ekonomiskā krīze un eh, attiecīgi jārēģē. Uz šiem komisijas priekšlikumiem es vēlos lūgt paskaidrojumu Attiecībā uz dažiem no paaugstinājumiem, jo sevišķi saistībā ar uh, lauku attīstību, varbūt uh, komisija varētu precizēt. Pagājušajā gadā bija 10 uh, miljārdu uh, tātad, apjoms no uh, dalībā, pirmsimtām dalībvalstīm, ko komisija nevarēja apmierināt. Vai uh, tas bija saistībā, vai tātad uh, lauku attīstības uh, fonda līdzekļiem tas bija saistīts? Un tad vēl šitie papildus paredzētais eh, finansējums. Vai jūs esat droši, ka tas ir labākais eh, apjoms un kā tika eh, veikts aplēses? Un kā notiks šis pieaugums? Jo dažās dalībvalstīs beidz lauka attīstības programmas. Es uzdodu šos jautājumus tāpēc, ka lauku attīstība tur nav tik liels pieprasījums kā saistībā ar struktūra fondiem. Varbūt jūs mums varētu sniegt precizējumu par šo eh, pieaugumu. Un kā jūs nonācāt pie šī tā apjoma 5,4%? Paldies, Džordž! Nākamā runātāja. Paldies! Es arī vēlos pateikties eh, Esterei par viņas eh, ļoti labi paveikto darbu. Kopumā es piekrītu, ka ir pareizi, ka komisija meklē veidus, kā ietaupīt naudu. Tomēr es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka Eiropas budžets salīdzinājumā ar nacionālajiem budžetiem tik tiešām nav tik liels. Galvā Eiropas Savienības nozīme pieaug krīzes laikos, un tagad mēs eh, vēlamies eh, redzēt izaugsmī caur investīcijām. Lauksainiecības budžets ar otro eh, pīlāru, jo sevišķi var eh, spēlēt eh, lielu nozīmi tam, lai tiktu radīta pievienotā vērtība lauku attīstībā, lai tiktu radīts darba vietas, un, manuprāt, nav iespējams tas, kā šobrīd. Attiecībā uz konkrētu pilotprojektu īstenošanu nav nekas noticis, un es domāju, ka mums ir nepieciešams izdarīt spiedienu, lai pārmaiņu atbalstītās programmas vienkārši nebeigtos un netiktu aizmirstas. Referents jau sevišķi koncentrējās uz augļu un dārzeņu sektoru problēmām, un es uzskatu, ka tad, ja mēs eh, lauksainicības komitējām vēlamies eh, izrādāt atzinumu un koncentrēties šo sektoru, tad mums vajadzētu loģiski un godīgi teikt, ka ir citi sektori, kuros arī ir liels problēmas, jo sevišķi pienproduktu sektors, kur samazinās cenas, un, un paaugstinās ražošanas maksas. Es tiešām, man interesē, eh, tad, tad eh, kāds būs eh, padomas viedoklis. Paldies, un tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies! Centīšos teikties īsi. Vēlos pateikties Delankas kundzei par viņas e, izcilo ziņojuma projektu. Ar lielu interesi ar to iepazināmies. Vēlētos sniegt e, vēl tad, atbildes uz e, jau, uzdotiem jautājumiem. Tātad skolas piena programma. Komisijas priekšlikums eh, balstās uz padzinātu uh, eh, analīzi par eh, budžeta vajadzībām. 13. gadā programmas uh, izpilde Un tātad, kas, ko mēs plānojam uh, uz nākamo gadu, balstoties pieejamiem datiem, tas nebūs daudz vairāk par tiem 64 miljoniem kāda bija 2011. gadā. Un e, mēs ar diezgan lielu nolē, nožēlu redzam, ka šie 19 plānotie miljoni 2012. gada budžetam šis um, skaidrs neizpildīsies šogad. Uh, un eh, ņemot vērā eh, mūsu budžeta projekta taupības pasākumus, mēs eh, nolēmām izvēlēties nelielu pieaugumu. Tad būs 66 miljoni. To ir grūti paskaidrot. Iespējams, jums vajadzētu lūgt paskaidrojums vairāk no dalībvalstīm, kuras mums neiesniedza saturīgākas programmas. un mēs ceram, ka turpmāk apstākļi būs tādi, ka dalībvalsts eh, virzīsies tādā virzienā, un esmu droši, kāda, droši kāda Lankas eh, kundze mums šajā ziņā varēs palīdzēt. Attiecībā uz augļu un dārzeņu sektoru jūs zināt, eh, ka tā ir viena no lielākajām bažām Mūsu nodaļas eh, cieši sako tam, kas eh, notiek šajā ļoti sarežģītajā tirgus daļā. Esam gatavi rēģēt, kad eh, krīzes apstākļi parādīsies, kad būs nopietni krīzes apstākļi un kad būs jāizvēlās ar pastāvošajiem instrumentiem. Tieši tad, kā mēs reaģējam uz rad, apstākļiem, kādi ir radušies. Protams, tas ir ļoti jūtīgs sektors, sarežģīts, un mēs eh, tam pievēršam lielu uzmanību. Vēlos atgādināt komitejai, kā pagājušajā gadā deklarācija tika atbalstīta, tā, kur tika pievienot pagājušā gada budžeta lēmumiem un mēs ceram, ka šogad tad šis sektors arī tiks atbalstīts, jo tam ir nepieciešama uzmanība. Un svarīgs aspekts. Attiecībā uz pilota projektiem ir daudz lietas, kuras varētu pastāstīt attiecībā uz laika apstākļiem. Nu, tātad eh, man vairs nav laika, lai es par to runātu šajā komitejas sēdē, bet es būšu prietīgs izteikties. Atvainojiet, eh, mums laika vairs nav. Tagad vārds aizterē. Izteikšos pavisam īsi. Tas notiek, ka strādāju šiem eh, vecākiem, kad uh, laika grafiks netiek ievērots. Lielas paldies eh, komisijai par to, ka tā vēlējās detalizēt paskaidrot jautājumu par pilotu projektiem. Kā, tā ir, kā tie ir tikuši īstenoti un kā risināt darbs pie šiem jautājumiem. Es domāju, ka cilvēki, kurus tas interesē, mums vajadzētu organizēt citus sanāks, lai mēs varētu iedzināties šajos jautājumos. Un viena lieta, ko vēlējos minēt eh, arī sociālistu un demokrātu kolēģiem, protams, ja ir pieminēts sektors, tad iespējams vajadzētu pieminēt arī citus sektorus. Bet eh, es atgādinu par situāciju ar piena fondiem pirms vairākiem gadiem, bet mēs to atrisinājām. Vajadzētu novērst tādu situāciju, kad mēs zaudējam, eh, ka mēs vairs nekoncentrējamies kā, uz konkrētām lietām. Es vēlos panākt līdzsvaru. Un tas attiecās arī uz Džordža Lajona eh, komentāriem un citiem komentāriem. Es tas visu ņems vērā. Paldies! Ļoti labi, paldies. Paldies visiem. Beidzam sanāksmi un tiekam.